publiskots tikai pagājušajā naktī, bet um, Eiropas Savienības ārējās darbības dienas izvērtē šo tekstu, lai lemtu par turpmākajiem pasākumiem. Un mēs analizējam visus iespējamos scenārijus. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ko tad mēs tagad darīsim? Jā. Uh. Äh, Ok. Labi. Un tālāk, jū, lūk, jums izteikties par Havitkunga ziņojumu, vai tad jūs vēlaties vispirms uzklausīt Havitkunga referentu? Nu tad uh, samainīsim uh, to atpakaļ, kā bija plānots, dod vārdu deputātam Havitam. Paldies priekšsēdētājiem. Mūsu debats par ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu um, norit ļoti svarīgā un nozīmīgā brīdī, jo tas uh, ļauj um, mums dot uh, ieguldījumu šajā strateģiskajā uh, jautājumā, padarot cilvēktiesību jautājumus par uh, mūsu um, darbību šo centrālo punktu. Un es domāju, mūsu balsojumā rīt mēs lūksim baronesei Aštonē nozīmēt īpašo pārstāvu, lai nodrošinātu, ka Eiropas balss cilvēktiesību jautājumos izskan skaidru un nepārprotams starptautiskajā arēnā, un lai šis jautājums tiktu skatīts um, uz vienlīdzīgiem noteikumiem um, kopā ar dažādiem citiem ārpolitikas jautājumiem. Mēs uh, gribam, lai tiktu noteikts uh, laika grafiks, uh, lai uh, šie cilvēktiesību jautājumi tiktu skatīti skatīti um, ļoti nopietni um, viss vita, kurs darbojas mūsu dažādas grupas un komitejas. Um, mēs pieprasām, lai tiktu izstrādāti ļoti nopietni un svarīgi mehānismi, kas ļautu mums aizstāvēt efektīvu cilvēku tiesību jautājumus, jo šeit iet runa par cilvēku dzīvībām un drošību, un tādēļ Eiropas Savienības cilvēktiesību politikai ir jābūt caurskatāmai, uh, lai tie, kuri pārkāp cilvēka tiesības tiktu saukt pie atbildības. Šajā ziņojumā mēs esam nosaukuši sešas Eiropas Savienības dalību valsts, kas nav pieņēmušas eh, likumdošanu no saistībā ar starptautisko kriminālu tiesu. 13 valstis eh, nav ratificējušas vai parakstījušas ANO protokolu pret eh, spīdzināšanu. Un mana valsts, no kuras es esmu apvienotā karaliste, um, traucē Eiropas cilvēktiesību konvencijas ratificēšana Eiropas Savienībā. Augstajā pārstāvē es saprotu, kādēļ eh, jūs ehm, aicinat būt aktīvākiem arābu pavasara gaisotnē, bet kamēr mēs runājam par tirzniecības nosacījumiem ar Kadafi, tas bija četras nedēļas pēc tam, kad, um, pirms tam, kad mēs sākām uh, bombardēt uh, šo zemi. Eiropas uh, Savienības starptautisko nolīgumu darbības apturēšana um, ir instruments, kas tiek izmantots ļoti reti, bet mēs pieprasām, lai tiktu noteikti cilvēku tiesību indeksi um, valstīs, lai mēs varētu sekot tam, kā tiek ievērot cilvēku tiesības šajās valstīs. Es domāju, ka mums ir. Mēs nedrīkstam klusēt šajos jautājumos, tādēļ vajadzētu apsveikt Bēļģiju un Austriju par to, ka tās balsoja par izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz Izraēlas um, apmetņu izvietošanu Gazā. Un uh, mēs atbalstām sadarbību ar uh, ēnu referentiem, uh, kas nevienmēr ir bijusi viennozīmīga. Un es saprotu, ka balsojumi komitejā ir bijuši um, dažādi, bet es domāju, mēs visi esam viensprātis, ka ir jānodrošina taisnīga aizsardzība visiem cilvēku tiesību pārkāpumu upuriem. Šajā ziņojumā Es esmu apslūkojis arī sociālo mediju un biznesa jautājumu saistībā ar cilvēktiesībām. Tādēļ, ka eh, notiek cīņa par jaunajām tehnoloģijām, notiek arī cīņas ar masu mēdījiem, kas izmanto masu mēdījus apspiešanai un represijām. Un tādēļ es uzskatu, ka um, nu, Vodafone kompānijai ir jārīkojas apzinīgi, un es gribētu uzteikt Google par to, ka tā uh, uzstājas pret cenzūru Ķīnā. Un un par to es runāju arī savā ziņojumā, runāšu savā ziņojumā vēlāk par šo korporatīvo sociālo atbildību. Kā es norādīju, cilvēka tiesību jautājumi ir tīpaši mehānismi, kas nodrošinātu pilnīgu cilvēku tiesību ievērošanu mūsu pašu teritorijā un mācību gūšana no iepriekšējām kļūdām, kā arī izpratni par to, ka izteiksmes brīvība ir svarīga, šīs visas lietas iegūst pilnīgi jaunu nozīmi šajā jaunajā laikmatā. Paldies! Lielas paldies, uh, kolēģi! Halita kungs un pašlaik dodu vārdu Prēdes kungam no attīstības uh, komitejas. Paldies! Esmu referents, kas strādā pie attīstības komitejas atzinim šim ziņojumam, un kāpēc gribu teikt milzīgi paldies Havita kungam. Tiešām viņš ir ņēmis vērā ļoti daudz mūsu priekšlikumus dokumenta gala versijā un atzīst, cik ārkārtīgi svarīgi iekļaut cilvēks, cilvēku tiesības arī attīstības sarunu kontekstā. Tas, protams, atbilst kopumā arī Lisabons līguma galvenajai idejai. Kopējā paziņojuma mērķis, ja runājam par cilvēktiesībām un demokrātiju, ir ārkārtīgi, ir ārkārtīgi atzinīgi vērtējums. Šeit runājam par pilnīgi visiem politikas spektriem un visur jāatspoguļo cilvēku tiesības. Bet, protams, vēl jāpiestrādā pie tā, lai šis aspekts kļūtu par realitāti visās politikās. Tāpat arī jābūt atbilstīgiem budžeta līdzekļiem, kas atbilstīgi varētu ši, šos aspektus uzsvērt. Un tāpat arī domāju, ka savukārt kritērija, kritērija pabalsts, eh, atbalsts sniegšanai vai nesniegšanai ir jāsasaista ar cilvēktiesību aizstāvību. Tāpat arī svarīgi nepieciešams spēcināt finanšu mehānismu, eh, kas nodarbojas tātad eh, ar cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanu. Paldies par uzmanību. Grazie per eh, la Commissione per i diritti della donna, l'onorevole Jimenez. Paldies, un tagad sieviešu tiesību komitejas vārdās Kimanes kundze vienu minūtu lūdzu. Allora, l'onorevole Jimenez non è in aula, quindi do... Jimenez kundze nav šeit, un tāpēc došu tagad vārstu Aštons kundzei. Thank you very much. Lielas paldies priekšādētāji. Kopš 1983. Eh, gada, kad Eiropas parlaments sāka pieņemt ikgadējo ziņojumu un rezolūciju par cilvēktiesībām, šis parlaments ir izdarījis daudz vairāk nekā jebkura cita Eiropas Savienības iestāde, lai vērstu sabiedrības uzmanību pievērst sabiedrību šim jautājumam. Reizēm varbūt neesam viensprāts par to, kā labāk nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. Tāpat laikā esam plats pie plats un viensprāts vienā mērķī, vienā nolūkā vēlamies, lai ir, pasauli ir brīvāka, lai cilvēku cieņa tiek ievērot, respektēta un uh, lai Eiropas eh, Savienība un Eiropas ārējās darbības dienestas varētu spēlēt nozīmīgu lomu cilvēktiesību nodrošināšanā. Un tagad ļaujiet man pievērsties ziņojumam, ko šodien mums līdz priekšā Ričards Havits. Pirmām kārtām gribu apsveikt jūs, Havit kungs, par to, ka jums izdevies panākt vienprātību vis, starp visām politiskajām grupām pie šī ziņojuma. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments gan man, gan maniem kolēģiem komisijā un arī maniem kolēģiem padomē. Jau, pirmais, jau pirmā rindkopa Havita ziņojumā runā par to, ka nepieciešams saskaņot iekšējās un ārpolitikas Eiropas Savienībā. Un tā, protams, ir viena no galvenajām tēmām arī decembra paziņojumā. Es domāju, ka ir īpaši svarīgi to atcerēties arī parlamentam šodien, jo ceturtdien jūs uzklausīsiet paziņojums no padomas un komisijas par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai. Saskaņotība, godātie kolēģi, varbūt izklausās pēc savas vārda, bet tas tiešām nozīmē to, ka cilvēktiesības var iestrādāt, ievīt tik visā, ko mēs darām, gan Eiropā, gan ārpus tās. Tas nozīmē, ka mums jāpārliecinās, lai cilvēki jebkur pasaulē var gūt labumu no tā, var izmantot tieši tādas pašas universālas tiesības, neatkarība no tā, kas viņi ir un kur viņi dzīvo. Es tāpat domāju, ka ziņojumā uzsvērtās eh, tēmas ir ārkārtīgi svarīgas, piemēram, atskaitīšanās nepieciešamība. Un, protams, ka tieši atskaitīšanās e, spēja ir tā, kas ir e, ārkārtīgi svarīga. Izvēlējos divas tēmas, kas man, mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Pirmām kārtām sieviešu loma nenoliedzami. Tīpaši vakardien, kad tikos ar Mišelu Bašalē, runājām par sieviešu lomu, e, piemēram, arābu pavasara kontekstā. Un runājam arī par to, kā turpināsim atbalstīt sievietes visā pasaulē šāda veida politiskā rīcībā, tīpaši Pašreizējos laikos, kad piedzīvojam diskrimināciju pret dažādas reliģijas izcelsmes cilvēkiem, piemēram, pret kristiešiem un tiem, kas ir ateisti, tolerance, iecietība ir Eiropas Savienības pašos pamatos. Tas ir pamatprincips, un tieši tāpēc mums ir jāspēcina mūsu politika reliģijas brīvības jomā, un tā ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies brīvu sabiedrību. Mums Eiropas Savienībā ir nepie, nemitīgi jāstrādā pie tā, lai pēc iespējas plašākā mērā tiktu uh, nodrošināta Eh, Romas statūta ievērošana. Šis darbs pilnīgi noteikti jau virzās uz priekšu. Līdz šim Eiropas Savienība ir parakstījusi trīs divpusējas vienošanās, kurās iekļauts starptautiskās krimināla tiesas klauzulas. Tāpat ir aizsākta, aizsākts darbs pie vēl trijām nolīgumiem un norunās sarunas par 15. Tāpat arī šāda veida klauzulas esam iekļau, iekļaujuši daudzos Eiropas kaimiņu attiecību partnerības no rīcību plānos. Eiropas Savienībai ir pilnvars, ir iespējas veicināt cilvēku tiesības eh, savā darbībā uzliekot saistības valstīm un, cilvēku, un, un režīmiem, kas šobrīd uh, tās nenodrošina. Var izmantot cilvēktiesību klauzulu kā, kā mērvienību, kā kritēriju, kas ļauj mums attiecīgi veidot attiecības ar šīm valstīm. Cilvēktiesības nekad nav bijušas svarīgākas kā šobrīd, un, protams, tās ir arī pārmaiņa pašos pamatos. Nu, piemēram, ja paskaties uz visiem piemēriem, ko redzam e, tuvajos austrumos, Ziemeļāprikā, jaunieši, e, veci cilvēki un dažādi sabiedrības pārstāvi meklē drosmi, lai apliecinātu savas e, pamattiesības, savas cilvēktiesības. Daži ir gatavi atdot savu dzīvību brīvības vārdā, cieņas vārdā un labākas nākotnes vārdā vārdā, un es gribētu noliekt viņu priekšā galvas šobrīd. Izmaiņas un pārmaiņas, ko viņi ar savu darbību ir panākuši, tieši tā kā Havitkungs saka, ir prasa, lai arī Eiropas Savienība maina savu pieeju e, šai kaimiņu teritorijai, kas mainās. Mums ir jāliek cilvēktiesības un demokrātija pašos visu pieeju pamatos, un es domāju, ka partnerība ar mūsu kaimiņu valstīm tāpēc būs daudz spēcīgāks un veselīgāks. Darbs pie ANO cilvēku, darbs ANO cilvēktiesību padomē arī palīdz mums spēcināt un atbalstīt šīs pozitīvās un uh, valsts iekšienē norisošās pārmaiņas. 19. sesijā, kas noslēdzās 28. martā, Eiropas Savienības rezolūcija par Sīriju tika pieņemta ar 41 balsi par nebijis iespēja, nebijis rezultāts no kopējām 47 balsīm. ES rezolūcija par cilvēktiesībām Janmā arī tika pieņemta vienprātīgi, tāpat kā ES rezolūcija par brīvību par reliģijas un ticības brīvību. Šī sesija bija veiksmīga, jo tika atbalstīts individu tiesības, kas nereti tiek uh, marginalizēti un uh, diskri, pret viņiem īstenot diskrimināciju. Veiksmīgi darbojās arī sar, uh, runa panels par uh, vardarbības un diskrimināciju diskriminācijas apkarošanu pamatojoties uz seksuālo orientāciju. Un šeit jāsaka, jāsaka paldies Dienvidāfrikas vadībai kopā arī ar Banki Mūnu. Es uzskatu, ka ir nepieciešams, ka 80 valsts joprojām e, seksu vienu dzimumu eh, cilvēku starpā uzskata par kriminālu nozīmīgu, un septiņas no šīm valstīm par to paredz pat nāvisodu. Tas ir pilnībā neatbalstīgs starptautiskajiem cilvēktiesību normām. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi ka, piemēram, Barbara Lohbīler un Laima Andrikiene varēja piedalīties cilvēktiesību padomē, un viņas uzrunāja ES misiju vadītājs un tikās ar virkni dažādu veidu starptautiskiem pārstāvjiem. Tas ir vēl viens lielisks piemērs tam, cik lielisku lomu var spēlēt Eiropas parlaments cilvēktiesību veicināšanā visā pasaulē un arī tajā, kā Eiropas parlamentu saredz pasauli cilvēktiesību veicināšanas jomā. Mans paziņojums, ar ko nācām klājā pagājušajā decembrī, bija vēl viens ieguldījums diskusijām, kas joprojām turpinās gan Eiropas Savienības iestādēs, gan starp tām par to, kā padarīt efektīvāku un visaptverošāku pieeja cilvēktiesībām demokrātijai. Tagad, kad jums ir bijis laika izsvērt mūsu priekšlikumus, es labprāt ar nepacietību gadu iespēju apspriest ar jums šo nākotnes stratēģiju. Es apstiprināju AFET komitē 20. martā, ka mans darbs šobrīd jau risinās strauji, lai ieceltu īpašo pārstāvu cilvēktiesību jomā, un tad šis priekšlikums nāk kā daļa no kopējās pakotnes eh, un tiks iekļauts kopējā paziņojumā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis pārstāvs ir cilvēks, kas ir ar spēcīgu personību, labu un lielisku pieredzi starptautisko cilvēktiesību aizstāvēšanā. Tāpat Tāpat laikā eh, gimniks sanāksmē ārlietu ministru vidū tika apspriest iespēja sagatavot politisko deklarāciju par to, ko vēlamies sasniegt. Vēlamies izstrādāt arī rīcības plānu par to, kā šādu stratēģiju īstenot. Tādā veidā apkoposim jaunas iniciatīvas arī tā, un arī tās, kas jau aizsāktas. Ar prieku var jums apliecināt, ka cilvēku tiesību fokuspunktu tīkls jau ir gandrīz pabeigts. Tas ir, ir 116 es delegācijas, kas izveido šādus fokuspunktus. Daudzām ir pa divi fokuspunkti, gan politiskajās, gan sadarbības sadaļās un dienestos. Un, protams, pie visa tā esmu cieši nolēma strādāt kopā ar jums plecu pie pleca. Es cilvēktiesību politikas pārskatīšana tika aizsākt tieši šeit, šajā namā, jūsu parlamentā. Tāpat arī jūs bijāt tie, kas aizstāvēja nepieciešamību iecelt īpašo pārstāvu, un tāpēc ir ja tikai dabiski, ka darbs pie cilvēktiesībām un demokrātijām pilnā, norisinātos pilnā sadarbībā ar jums, ar parlamentu. Es esmu uzrakstījis vēstuli cilvēktiesību apakškomitejai un lūgusi viņiem sadarboties ar mums pilnā mērā tā, lai pilnībā varētu jūs iesaistīt kopējās deklarācijas izstrādē. Priekšādā Priekšādātājs kundze, tieši tāpat kā sākumā, es gribu teikt vēlreiz paldies Havita kungam par viņu ieguldījumu un tāpat arī parlamentam kopumā par to, ka tas ir eh, nepagurdams strādājis pie cilvēktiesību atbalstīšanas. Grazie, viceprezidente. La parola ora agli oratori. Paldies, Aštons kundze. Tagad mēs uzklausīsim runātājs politisko grupu vārdā. Tāds partijas grupas vārdā Gžiba kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ikgadējais cilvēktiesību ziņojums ir nācis ar kavēšanos. To vajadzēja apstiprināt jau pagājušā gada decembrī. Uh, Tomēr šī kavēšanās ir pamatota, jo mēs to analizējam un skatām saistībā ar jauno Eiropas Savienības politiku, demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam, par ko runāja arī pagājušajā decembrī um, Aštons kundze. Ļoti daudz, kas ir noticis cilvēku tiesību jomā 2010. gadā, bet apstiprinot šo ziņojumu Mēs nevaram eh, neatzīmēt eh, arābu pavasara ietekmi uz demokrātiskajiem procesiem. Un šķiet, ka šis arābu pavasars ir devis tādu sinerģijas efektu kopā ar jauno pieeju, ko paredz Lisabons līgums. Es atbalstu eh, Hjūta kungu sagatavoto ziņojumu un gribētu viņam pateikties par izcilo sadarbību mūsu politiskās grupas vārdā. Es gribētu norādīt arī uz uh, šo izlēmīgo nostāju cilvēktiesību pārkāpumu sakarā Baltkrievijā un par nepieciešamību nodrošināt cieņpilns attieksmi pret uh, tiem, kas ir notiesāti uz nāvi. Un šeit gribētu pieminēt eh, arī divus eh, politieslodzītos Baltkrievijā. Es atbalstu arī neseno eh, rezolūciju, kas publicēta attiecībā uz cilvēku tiesību situāciju, partnera attiecību, kaimiņa attiecību valstu mm, valstīs, ieskaitot Ukrainu. Un mēs noteikti paužam atbalstu demokrātiskajiem procesiem gan pirms, gan uh, pēc transformācijas. Tāpat mēs uh, atbalstam arī minoritāšu tiesību aizsardzību un uh, paužam nosodījumu jebkādiem noziegumiem, uh, kas uh, izdarīti balstoties diskrimināciju. Tāpat gribētu norādīt uz Francijas un Polijas ombuda veiksmīgo darbību cilvēku tiesību aizsardzības jomā. Noslēgumā es gribētu pieminēt arī šo uzņēmumu vai korporatīvo sociālo atbildību, veidojot izniecības attiecības ar Eiropas Savienības eh, kaimiņu valstu politikas valstīm. Grācie per il grupo SD. Lielas paldies, uh, un es un D grupas vārdā Kopas kundze divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uh, pateikties uh, Haulita kungam par izdaušos ziņojumu. Tomēr, kā jau norādīja augstā pārstāve Eštonas kundze, kas attiecas uz uh, cilvēktiesību uztveri un at, uh, raksturošanu. Mums ir uh, pašiem jābūt kritiskiem un ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības dalībvalstis uh, gadiem ilgi aktīvi vai pasīvi ir atbalstījušas eh, Ziemeļāfrikas diktatoriskos režīmus stabilitātes vārdā. Tomēr šobrīd mēs saprotam, ka nevar būt ilgtermiņa stabilitātes, ja netiek ievērot demokrātija un cilvēktiesības. Un tā kā mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība aktīvi iestātos par cilvēktiesībām, būtu jāpārtrauc izmantot eh, dubultos standartus eh, attiecībās cilvēktiesībām un demokrātiju. Ikviena palīdzība, kas tiek sniegta trešai valstī, ir jāsaista ar spiedienu cilvēktiesību jomā cilvēktiesību ievērošanas jomā Eiropas Savienības parakstīto tirzniecības līgumu cilvēktiesību klauzulas ir svarīgs instruments, kas jāizmanto arī nākotnē. Un šī loģika dot vairāk prasīt, vairāk arī atbilst loģikai mazāk pret mazāk. Ir jāstrādā kopā ar apvienotajām nācijām un īpaši jāpriecājas par to, ka ir apstiprinātas vādlīnijas kas atbilst Eiropas Savienības nostājas starptautiskajos fórumos. Vienlaikus vēlējos atgādināt, ka ES dalību valstu vēstniekiem arī turpmāk ir jāiestājas pār cilvēktiesību ievērošanu it visur pasaulē un to aizsardzību. Ir viena lieta runāt par reliģisko brīvību un to aizstāvēt, tomēr visiem neatkarīgajiem reliģiskiem grupējumiem jā, jā, jābauda aizsardzība ne tikai kristiešiem. Un turklāt mums būtu jārunā arī par cilvēktiesībām, par, par sieviešu cilvēktiesībām, par tiesībām uz viņu ķermeni. Tās ir jāievēro. Tā ir neatņēmama tiesība, kas ir sievietēm ir ārkārtīgi svarīga, fundamentāli. Paldies! Liels paldies! Alda grupas vārdā dod vārdu Donska kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsādātājiem! Vispirms gribēju apsveikt uh, savu kolēģi Halita kungu ar uh, lielisku ziņojumu un uh, uzskatu, ka politiskās un morālās uh, apziņas uh, savienošanai ir grūts uzdevums. Šajā ziņojumā tiek uzdots jautājums, vai eh, Es cilvēktiesības ir kļuvušas par e, centrālo jautājumu, un vai mums ir izdevies iekļaut tās e, visās, e, visos ārpolitikas aspektos. Bez tam ir jautājums, vai cilvēktiesības ir kopē, kopsaucējs morālajos jautājumos šajā parlamentā un visā Eiropas Savienībā. Tomēr es uzskatu, ka mēs nonākam pie, pie acīm redzamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, nāves sots, vārda brīvības apspiešana, spīdzināšana, LGBT cilvēku spīdzināšana, tad eh, jāteic, ka mums ir kopīga, kopīgs pamats. Mēs visi eh, esam vienojušies par kopīgām vērtībām. Jā, mēs uzskatām, ka nākotne ir mūsu spējā identificēt un atrisināt eh, būtiskākās problēmas, nesamierināties ar selektīvu jurisprudenci, ar um, situāciju, kā netiek nodrošināta objektīva tiesa par valdības sponsorētām apmelošanas uh, kampaņām pret zināmiem individiem un cilvēktiesību aizstāvjiem. Tomēr vienlaikus es uzskatu, ka referents savu iespēju robežās ir paveicis labu darbu, ziņojumā ir iekļauts uh, ļoti daudz uh, mūsu bāžu aspektu un uh, mūsu pārdomu, par ko sirsnīgi gribētos apsveikt Hauita kungu. Grazie per il gruppo de... Liels paldies un zaļo grupas vārdā došu vārdu uz minūtu 30 uh, Tavāres kungam. Liels paldies, Aštons kundze. Priekšstādātāji, man ir jāsaka, ka es biju absolūti pārsteigts uh, dzirdot jūs par uh, rapsola akciju ekspropriāciju eh, Argentīnā. Un eh, pagājušreiz, eh, pagājušā nedēļā notika viens būtisks notikums Gvinējā Bisavā. Jāteic, ka vienlaikus Eiropas Savienība atbalsta narkotiku kontrabandu uz un no tādām valstīm kā Gvinēja Bisava. Jāteic, es esmu visai pārsteigts, ka Ledija Eštāne nepieminē Gvinēju Bisau. Tā ir valsts, kura jau vairākus eh, gadus un īpaši tagad ir uz sabrukuma robežas. Nevajadzētu arī aizmirst to, ka Eiropas Savienība tagad vai vismaz pagotnē ir uh, eksportējusi ieročus uz uh, Sīriju un no, caur Kipru. Un tas noticis pārkāpjot starptautiskās konvencijas uh, un, protams, ir, ir sniedz savu ieguldījumu cilvēktiesību apspiešanā. Es uh, tiešām esmu pārsteigts, ka Lēdija Aštona runā par Repsolu, tad, kad mums uh, šo pēcpusdienu būtu bijis jārunā par cilvēktiesībām. Cilvēktiesības ir jāizstāv visā pasaulē, un es uzskatu, ka uh, Uh, šo problēmu ļoti labi ir raksturējis savā ziņojumā Hāvita kungs. Tas ir izcils ziņojums un tas būs uh, labs instruments turpmākajam darbam nākotnē. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā viņš ir izvēlējies pareizo pieeju un es uh, ceru, ka tiks īstenots viss, ko viņš aicina īstenot, bet mani pārsteidz Eštons kundze šajā pēcpusdienā. Lielas paldies! Un tagad ECR grupas vārdā vārds Šimanska kungam divas minūtes. Paldies, uh, augstā priekšstādātāja, augstā pārstāve, dāmas un kungi. Dažās jomās mums ir izdevies panākt progresu salīdzinājumā ar iepriekšējiem dokumentiem par cilvēktiesībām, īpaši attiecībā uz reliģiskajām brīvībām, kas ir daļa no cilvēktiesību un brīvību būtiska daļa, kas saistās ar ANO un Eiropas padomis konvekcijām. Tomēr e, kristiešu apspiešana pasaulē notiek, pārkāpjot cilvēktiesības. Arābu pavasaris parādīja, kādi Drauda ir kristietībai, un mūsu pienākums ir partneriem reģionā atgādināt to, ka tādi, ja kristieši kļūtu par šīs pasaules daļas demokratizācijas upuriem, tad eh, mums nāksies eh, pretoties eh, Francijas un apvienotās karalistes kritikai par cilvēktiesību ievērošanu bet tas skār tiesu kompetences kolīzijas Strasbūrā un Luksemburgā. Šajā ziņojumā nevajadzētu atsaukties uz reproduktīvo veselību. Un tā ir tikai atruna, lai veicinātu un finansētu abortus arī tādās valstīs, kur eh, šī procedūra ir nelegā, nelikumīga. Un tā ir pilsoņu uzticības eh, ļaunprātīga izmantošana, kas eh, komisija šādu, šādas kompetences nekad nav devusi. Liels paldies! Un FD grupas vārdā došu vārdu Belderkungam divām minūtēm. Kvēl, mevrouw de voorzitter. Priekšsēdētājs Konze. Nesen eh, Nīderlandes televīzijā un rādio mēs redzējām un dzirdējām šokējošu ziņojums par cilvēku nozakšanu un piespiedu konvertēšanu islāma ticībā. Eh, it Piemēram, mēs eh, esam redzējuši, ka kādas 27 gadus vecas eģiptiešu sievietes rokās bija iegriezti krusti, kurai nāc, viņai nācās bēgt no saviem vanātā, vajātājiem. Es gribētu, lai arī Aštons kundze atbildētu par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es gribētu, lai viņi runātu par šādiem spīdzināšanas un piespiedu konvertēšanas islāma ticībā gadījumiem. Un es gribētu, lai Ledija Aštona pildītu savus solījumus, ko tās deva šo uh, notikumu sakarā decembrī. Un mēs uh, redzējām uh, par to, ka 1500 kristieši Tieši vecāki pēdējās nedēļās ir piedzīvojuši to, ka viņu meitas ir tikušas nozaktas. 80% no tām ir bijušas nepilngadīgas, un tikai pavisam nedaudzas ir atgriezušās mājās. Es joprojām atceros uh, eģiptiešu vecāku uh, attēlu ar deviņus gadus uh, mazo meitiņu, kur stāstīja par 15 gadus vecās meitas Nabilas nozakšanu, kura teica, ka ja viņi uh, vēlas, lai viņu meita atgrieztos mājās, tad viņiem ir jāpiekrīt uh, savas eh, meitas konvertēšanā islāma ticībā. Un es domāju, ka mums par to ir jārunā atklāti un ir jāpieprasa, lai um, Eģipts iestādes nepieļautu šādus cilvēku tiesību pārkāpumus. Un es gribētu dzirdēt no Lēdijas Aštons, ko jūs esat gatavi praktiski darīt šīs lietas sakarā. Paldies! Un tagad apvien apvienoto kreiso vārdā Veržākons lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsādātā. Es, protams, arī gribu teikt lielu paldies referentam, Havita kungam, jo man nekad nav bijis iespējas strādāt tik lieliskā sadarbības klimata atmosfērā. Un gribu tiešām teikt lielu paldies referentam par to, ka viņš izgāja uz kompromisiem, uz kompromisiem un ļāva samierināt visus dažādos viedokļus. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas parāda Eiropas parlamenta vēlmi virzīties uz priekšu tādās jomās, kas mums ir svarīgas, to pie sirds, tātad cilvēktiesības. Es gribu uzstāt uz to, ka nepieciešams, protams, nodrošināt atbilstību starp mūsu iekšējām un ārējām politikām, eh, saskaņotās ar cilvēktiesību mērķiem, un te ir ļoti daudz, kas darāms. Mēs eh, labi zinām, ka ir nepieciešams eh, vispirms sakārtot arī pašiem savu pagalmu. Nedrīkstam šeit izmantot nekāda veida liekulību. Šeit ziņojumā uzsveram uz to, ka nepieciešams efektīvi īstenot cilvēktiesību klauzulas un iekļaut tās dažādu veidu nolīgumos. Tās nedrīkst eksistēt nolīgumos tikai tāpēc, lai mums būtu tīra sirdsapziņa. Nē, tās nav efektīvas, ja uz tām neuzstājam, ja tās nemitīgi upurējam liberālismu un ekonomikas vārdā. Nē. Gal galā mums ir jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Es nepiekrītu. Uh, E, nepiekrīt tiem pašapmierinātājiem vārdiem, ko jūs teicāt, Eštons kundze, tīpaši tad, kad runājam par Eiropas kaimiņa attiecību politiku. Galu galā es vēlos izteikt bažas par to, ka tad, kad runājam par Eiropas demokrātijas fondu izveidošanu un e, runājam par to, kā to īstenot, tad e, man jādomā par to, kādā politiskā gaisotnē tad tas tiks īstenots un kā līdzekļi tiks piešķirt. Paldies tālāk grupām nepiesaistīto grupu deputātu vārdā Klēsa kungs. Paldies, priekšādātāji! Nu, tas ir darbs, ko nav iespējams pilnībā pabeigt. Nē, ir visas šīs detaļas savāktiesību ziņojumos, bet tāpēc gribu pieminēt vienu punktu, kas šai ziņojumā nav pieminēts, un tā ir situācija Dienvidāfrikā. It īpaši balto lauksaimnieku liktenis. Tiek īstenot ļoti, da, ļoti plaša noziedzība, un visu to ir Tā ietekmē visu veidu etniskās grupas, radot nedrošību, bet sistemātiski notiek uzbrukumi tieši baltajiem lau, lauksaimniekiem. Un tāpēc es domāju, ka šī problēma pieprasa uzmanību. Pēdējo trīs gadu laikā 3000 lauksaimnieki ir tikuši nogalināti ļoti drausmīgos apstākļos. Gan viņi, gan viņu, gan viņu bērni tikuši noslapkavoti. Tie ir ļoti riskam pakļauta grupa. Uh, gan ādas krāsas dēļ, gan arī, protams, tāpēc, ka geogrāfiski viņi ir visā valstī. Daudz šīs saimniecības ir ļoti attāls no pilsētām, un šāda veida genocīds tiek īstenots tieši pret viņiem. Un ir tāpat arī konstatēts, ka ir at, nu, tieši, tā, tieši fakts, ka lūk, tas ir gan tiek īstenots kā genocīds. Tiek īstenot sistemātiska kampaņa pret šiem lauksaimniekiem. Un domāju, ka ir pienācis laiks uh, darīt visu, lai šī situācija neļautu tālāk sāsināties. Ļoti daudz lauksemnieku dodas prom no Dienvidāfrikas šāda veida um, situācijas rezultātā. Mums ir tas jāizbeidz, un es gribētu tāpēc aicināt Aštons kundz nosodīt šo vardarbību pret lauksemniekiem, darīt to ļoti strikti un apturēt uh, Um, dažāda veida atbalsta sniegšana Dienvidāfrikai, ja tā neīsteno pasākumus uh, noziedzības apturēšanai. Paldies! Tagad citiem runātājiem un vispirms došu vārdu Sala Frankas kungam uz divām minūtēm. Lūdzu! Priekšsēdētāji, godētā augstā pārstāve, Havita ziņojums runā par cilvēktiesībām un, protams, runā arī par sociāliem tiesību aktiem un ekonomikas politiku šajā kontekstā. Esmu ļoti pateicīgs augstai pārstāvē par paziņojumu, ko tās niedzis tagad pirms ziņām par to, kas noticis ar EPSO uh, akcijām Argentīnā. Nu jā, jūs atspoguļāt situāciju tādu, kā tā šobrīd ir. Un šobrīd tiek apdraudēts akcionāru intereses, arī uzņēmums pats tiek apdraudēts, līdz tiesību akti tiek pārkāpti. Uh, un domāju, ka šis notikums pilnīgi noteikti ir pelnījis mūsu uzmanību, tāpat arī nepieciešama sanāksme ar Argentīnas varas pārstāvjiem. Domāju, ka savukārt, ka Havita ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Tur, protams, ir vēl daži neatrisināti jautājumi, e, nu, piemēram, faktu noskaidrošanas misija uz gāzu vēl nav nākus klējā ar saviem rezultātiem. Man ir arī, arī mūsu grupā ir vairāk šauts par atsevišķiem punktiem. Mēs vēl savu nostāju izkristalizēsim, Un tas, kas tika teiks par Kolumbiju, tas nav pareizi, un šis grozījums komitejā tika arī noraidīts. Un tagad, kad mēs gaidam nolīgumu parakstīšanu ar Kolumbiju, es domāju, šāda veida izteikumi ir nepareizi. Tas nav pieņemams, ka tie parādās šādā ziņojumā. Eštons kundze, es domāju, ka cilvēktiesību neatņemama sastāvdaļa, ko mēs vienmēr šeit parlamentā aizstāvam, ir fakts ka mums ir nepieciešami īpašie pārstāvi, un šāds īpašais pārstāvs nepieciešams tieši cilvēktiesību jomai. Mēs tiešām vēlamies, to esam šādu vēlmu pāduši arī Eiropas parlamenta rezolūcijā, un domājam, ka tāds būtu ļoti steidzami jāieceļ mums ir vajadzīgs pirmam kārtam viens īpašais pārstāvs cilvēktiesību jomā, un pēc tam, protams, citi, bet pas jāatrod attiecīgi kvalificētu personu. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Šeņicins kundze uz divām minūtēm. Liels paldies priekšādātāji! Vēlos teikt lielu paldies savam kolēģim Ričardam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Man ir neiespējami šobrīd atsaukties uz visiem tiem svarīgajiem aspektiem, kas ziņojumā atspoguļot, bet te grib runāt šobrīd tieši par sievietēm. Tās nerad tiek pakļautas diskriminācijai vairāk nekā citi, tā, tie, tās tiek pakļauts arī vardarbībai un tā tālāk, un eh, dzimuma līdztiesība pilnīgi noteikti ir viena no cilvēktiesību politikas prioritātēm attieksme pret sievietēm tā, it kā viņas būtu otrās šķirs pilsoņi, nav pieļaujama, bet pret to nenotiek pietiekam plaša cīņa. Mums šeit jāizmanto Eiropas demokrātijas fonds un Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments, lai apkarotu visa veida vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, gan fiziskā ziņā, gan garīgā ziņā, gan politiski, gan ekonomiski vērstā diskriminācija pret sievietēm ir jāizbeidz. Sieviešu tiesības jāpadara par prioritāti dažādu veidu sarunās arī ar trešām valstīm un kandidātu valstīm. Mums ir nepieciešams atgādināt pilnīgi visiem, tāpat arī Turcijas varas iestādēm, par to, ka vārdarbība pret sievietēm nav pieļaujama, ka, piemēram, visi šie noziegumi it kā goda dēļ, tāpat arī piespiedu laulības, ir būtisks šķērslis Turcijas iestājai Eiropas Savienībā ir tāpat arī jāvēršas pret selektīvo abortu veikšanu un uh, bērnu zīdaiņu meitenīšu nogalināšanu, uh, tāpēc, ka tās lūk ir meitenes un nevis zēni, tāpat arī jāstrādā pie seksuālās izglītības jautājumiem, reproduktīvās veselības jautājumiem. Tie jāuzskata par prioritatīviem jautājumiem Eiropas Savienības politikā. Un šeit grib izteikt aicinājumu Eiropas komisijai un dalību valstīm gribētu, lai tā šo jautājumu piemīt starptautiskajās darba kārtībās un sarunās, ir īpaši tajos brīžos, kad tiek runāts par ap vardarbības apkurošanu pret sievietēm un citām seksuālām minoritātēm. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk došu vārdu Lutfords kundzei uz pusotru minūtu. Lūdzu. Thank you, Chairman. I'm... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks, ka referents atbalsta manis sākotnēji iesniegto grozījumu par to, ka mums ir nepieciešams atskaitīšanās mehānisms Eiropas līmenī pār par uh, slepenajiem cietumiem un uh, slepeno cilvēku pārvešanu. Un tāpat uh, mums vajadzētu piespiest visām Eiropas Savienības dalību valstīm uh, parakstīt un ratificēt uh, konvenciju, kas uh, varētu uh, novērst šādo cilvēku pārvietošanu un, un pazušanu. Uh, augstā pārstāva nepārliecināja man, ka Eiropas Savienības finansējums caur reģionālās partnerības uh, politikas instrumentiem um, Āzijā uh, varētu Eh, varētu novērst netiešu um, šo narkodīleru eh, un kontrabandistu finansēšanu. Eh, bet es apsveicu to, ka pagājušajā gadā tika izdarīt grozījumi regulā par um, spīdzināšanas instrumentiem, uh, ka daudz medikamenti tiek izmantoti uh, ASV uh, nelikumīgiem mēķiem. Un es gribētu pasvītrot, ka apvienotās karalists valdības oficiālā politika ir tāda, lai Eiropas Savienība varētu pilnībā pievienoties mm, Eiropas konvencijai par cilvēktiesībām. Es nevaru runāt par Franciju, bet uh, Londona man apliecināja, ka oficiāli uh, apvienotās karalists uh, valdība nav pret to, lai Eiropas Savienība pievienotos šā konvencijai. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Stevensona kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Parnes Aštoni, jūs nebūsiet pārsteigta dzirdot, ka man ir jāpiemina Ašravas um, bēgļu nometne, uh, kas bija paredzēta kā pagaidu vieta, kur cilvēki pavadītu ne vairāk kā pāris nedēļas, bet patiesībā daži no viņiem tur ir pavadījuši jau trīs mēnešus un izskatās, ka viņiem būs tur jāpaliek vēl daudz garus mēnešus. Šī nometne uh, nespēja uzņemt tik daudz cilvēkus, viņi dzīvo konteineros, infrastruktūras tur praktiski nav, bet Irākas valdība uh, neļauj neļauj viņiem uh, veikt remontu un neļauj uh, piekļūt uh, uh mediķiem, lai palīdzētu cilvēkiem, tāpat arī neļauj izbūvēt uh, uh, infrastruktūru, kas atvieglotu invalīdu un veco cilvēku pārvietošanās šeit un uh, Irāk kas uh, valdība ir ļāvusi Irānas uh, varas iestādēm aizņemt vietu blakus eh, šai nometnei. Lūdzu, Barnes Aštoni, rīkojieties un pasakiet Irākas valdībai, ka viņiem ir jā, jāapmierina eh, Ašrafas bēgļu nometnes iemītnieku prasības. Paldies! Stevenson kungām, man Hakskungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātājas kundze! Šis ziņojums ir kā tāds labu ieceru un vēlmju katalogs. Dažas no tām ir visai naivas, bet kopumā eh, tas viss reducējas uz to, ka ir jāatvēl vairāk līdzekļu dažādiem um, Eiropas Savienības um, uh, eh, civildienesta departamentiem. Šajā ziņojumā ir pieminēta nepieļaujamā sieviešu un reliģisko minoritāšu situācija um, um, musulmaņu valstīs. Tas ir pamatot, tāpat tiek uzteikts arābu pavasars, to mēs visi zinām, bet ļoti rūpīgi e, e, referents ir izvairījies pieminēt islāmu kā problēmu. Es domāju, tā ir problēmas sakne. Mēs aicinām veikt pasākumus, lai eh, glābtu nelegālos imigrantus, šķiežot tam milzīgus līdzekļus. Jā, es tam varu piekrist, bet tikai tad, ja viņi tiek nosūtīti atpakaļ uz savus izcelsmes valstīm, bet, protams, politiski tas ir nekorekti teikt tādas lietas. Grazie, la parola all'onorevole Brons per un minuto. Brons kungs, vienu minūtu lūdzu. Thank you, I quit. Paldies! Es citēju referentu. Lai Eiropas Savienība būtu uh, uzticams partners, tai ir jārīkojas konsekventi un jāizvairs no dubultiem standartiem iekšējā un ārējā politikā. Tas nozīmē, ka tā nedrīkst darīt to, ko tā nosoda citās valstīs. Tātad aizliegt politiskās partijas, bet viņa aizliedz politiskās partijas Beļģijā un Vācijā. Tirānija. Eh, es uh, nedomāju, ka tas viss reducēs eh, tikai uh, ar pāmoka sodīšanu Turcijā, bet Francija pavisam nesen pieņēma uh, tieši šādu likumdošanu. Tirānijas uh, cilvēks iesloga pār atšķirīgiem politiskiem viedokļiem, kas atšķirs no valdošās politiskās uh, klases viedokļa, un uh, mēs redzējām uh, līdzīgu gadījumu šajā uh, parlamentā ka tika domāts par Vilderu kungu ieslocīšanu par viņa atvērto mājaslapu. Un Eiropas Savienība runā par cilvēktiesību ievērošanu ārpus tās robežām, bet vispirms tai vajadzētu nodrošināt savu tiesību ievērošanu savās mājās. Paldies! Paldies! Tālāk Broka kungs, pusotra minūte. Frau Vizepräsidentin, Vicepriekšsādātājs Konze, kolēģi un kolēģis, vēlētos pateikties vispirms Halita kungam par lielisko darbu, ko viņš šeit ir paveicis. Mums uh, ir problēma ar uh, cilvēktiesībām un, uh, principā, mēs visi tam piekrītam. Uh, es domāju, ka vienā sanāksmē mēs to nevaram atrisināt un to. Uh, Un uh, nebūtu iespējams arī ārējās darbības dienestā iekārtot atsevišķu nodaļu, kas nodarbotos ar rele, reliģiskajām cilvēktiesībām, jo mēs zinām, ka preventīva rīcība ir ārkārtīgi būtiska. Eģiptē kristiskajām minoritātēm ir milzīgas bailes no situācijas attīstības, un kad mēs pavērojām, kas notiek ar konstitucionālo procesu Eģiptē pēdējo mēnešu laikā, tad uh, vairāk vairāki miljoni koptu dzīvo pašlaik ap pilnīgi atšķirīgā situācijā nekā tas momis, modus vivendi, kas viņiem bija ar islāmu līdz šim. Un, un tas varētu novest pie lielas migrācijas. Domāju, ka jāņem vērā arī šis aspekts nedrīkstētu aizmirst to, ka kristiešu vajāšana ir ļoti būtisks punkts. Bet es domāju, ka to var darīt eh, gan eh, tirzniecības līguma ietveros, gan, piemēram, kā Ukrainas gadījumā, to, ka netiek parakstīts asociācijas līgums, tādī opozīcija sēž cietumā vai bijusī premjerministre uh, ir tik slīma, ka ir uz gultas un tikai izmantojot pretsāpju līdzekļus, uh, viņi var tikt, nu, Viņi var sniegt liecības nopratināšanā. Tas uh, faktiski tiek izmantots kā spīdzināšanas instruments, kā to pašlaik ir konstatējuši ārsti. Un jāteic, ka tas ierobežo visas uh, praktiskās un strateģiskās idejas, uh, bet uh, mums nevajadzētu aizmirst mūsu pamat uh, idejas. Paldies! Paldies, un uh, došu vārdu Gomeša kungam uz 1 minūti 30 kundzei. Gomeša kundzei. Gribēju izteikties par eh, kopējo stratēģiju cilvēktiesībās. Uzklausīju Aišnās kundzi un deputātus, un es domāju, ka ir jāņem vērā parlamenta bāžas, kas ir aprakstītas Halita Konga lieliskajā ziņojumā. Es eh, domāju, ka šim parlamentam vajadzētu padomāt par uh, grozījumiem, kas ir iesniegti attiecībā uz LGBT cilvēktiesībām, uz sievi, attiecībā par sieviešu reproduktīvo veselību, slepenajiem cietumiem un uh, gāzes uh, kara noziegumiem. Domāju, ka ir jābūt konsekventiem, nodrošinot to, ka cilvēktiesība aizsardzība ir mūsu ārējās darbības pamatā. Mēs esam daudz mācījušies no ārābu pavasara un ir nepieciešams nodrošināt to, lai netiktu atbalstīti apspiedoši režīmi, izmantojot kā atrunu cilvēku intereses. Et, paņem paraugieties uz Etiopiju, kur saņem lielu attīstības palīdzību. Un vairāk uh, prasīt, uh, vairāk dot, mazāk uh, saņemt, mazāk dod. Tam vajadzētu būt vienam no pamatprincipiem jānodrošina, ka mūsu drošība, tirzniecībā un citās politikās tiek iekļauti cilvēktiesību aspekti. Visu līmeņu es darbiniekiem, ieskaitot delegācijas un delegāciju vadītājiem, vajadzētu iziet apmācību cilvēktiesībās, un tam būtu jānonāk civilās sabiedrības un mēdī uzmanības lokā tam visam ir jānotiek, eh, ir jānotiek publiskai salīdzinošai kritikai. Šajā laikā, kad cilvēktiesību eksperti saskars ar grūtībām tikties ar jums, gribētu atgādināt, lai jūs ņemt vērā viņu bažas. Grazie, la parola all'onorevole Kova. Lielas paldies, eh, došu vārdu Kovai kungam uz vienu minūti. Lielas paldies, priekšsādātāji. Mans pirmais komentārs varbūt arī būs vissvarīgākais. Mēs bieži runājam par pārējais valstīm, par ekonomiskajām reformām, citām reformām. Un pagājušajā gadā es dzirdēju, ka Timošenko kundze un citi tika ieslodzīti nevainīgi. Un uh, cilvēktiesību ievērošanas uh, pamatā ir jābūt uh, tieslietu sistēmas reformēšanai. mūsu asociētajām valstīm ir jāievēro cilvēktiesības. Ir svarīgi runāt par Eiropas fondu demokrātijā, bet pirms tas tiek izveidots, nevajadzētu to aprakt birokrātijā. Ir nepieciešams rīkoties Baltkrievijā, jāatbalsta Ziemeļāfrika, ir nepieciešama jauna dinamika, bet mazāk birokrātijas. Nu, vēl viena svarīga lieta. Es aicinātu visus deputātus nebaidīties sacīt, ka īpaši vajāta grupa ir kristieši. Tam būtu jāparādās ziņojumā, jo tas uh, ir mūsu uzticamības pierādījums. Un varbūt uh, mums būtu jāizmanto vienkāršāka valoda, lai aprakstītu esošo realitāti. Lielas paldies! Un tagad uh, došu vārdu Proveras kungam uh, vienā ar pusminūte. Lielas paldies, uh, priekšsādātāji Ledieštone! Izskatās, ka pastāv pieaugoša risks uh, reliģiskajām brīvībām, un īpaši tāpēc, ka notiek kristiešu vajāšana vidējos austrumos un uh, subsahāras Āfrikā nevajadzētu aizmirst uh, Nigēriju, Ziemeļkoreju, Pakistānas austrums. Uh, Un eh, šajās eh, valstīs kristieši tiek spiesti emigrēt, eh, notiek uzbrukumi reliģiskajām mm, būvēm, notiek spīdzināšana, nolaupīšana un piespiedu konvertēšana. Aptuveni desmit pro, miljoni kristiešu ir minoritātes savās valstīs un potenciāli diskriminācijas upuri. Reliģijas brīvība ir viena no pamatiesībām, kā mēs to zinām, un Eiropas eh, Savienība, kas eh, starptautiskā līmenī aizstāv cilvēktiesības, pēkšņi paziņo, ka aizstāv vardarbību, bet es gribētu mm, atkārtot priekšlikumu, kas tika izteikts iepriekš. Ir nepieciešams eh, atsevišķs detalizēts ikgadais ziņojums, kur sagatavotu šis parlaments un kas uh, uzraudzītu reliģisko brīvību pasaulē un uh, stingri nosodītu tās pārkāpums. Liels paldies uh, Vārs Valences kungam pusotra minūte. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Vispirms gribēju pateikties Haujta kungam par viņa ziņojumu, kas ir labs uh, izaispunkts uh, strādājot ar šo sarežģīto tēmu. Šis ziņojums sniedz eh, vispusīgu pārskatu par cilvēktiesībām Eiropas kopējās politikas eh, kontekstā. Cīnoties eh, pret ekonomisko krīzi, ir viegli pazaudēt no acīm pamatbrīvības, tādas kā cilvēktiesības, tomēr mūsu vērtību īstenošana, kas ietilpst šajā kontekstā, tā ir jāpadara par principu uh, sadarbībai ar trešajām valstīm. Ekonomiskie iegūmi, lai cik tie nebūtu svarīgi, tos nedrīkstētu arī aizmirst, tomēr tie nedrīkstētu tikt uh, apdraudēt, tie nedrīkstētu apdraudēt uh, cilvēktiesības un es fundamentālās uh, vērtības. Un tas ir īpaši aktuāli tagad, kad mēs risinām sarunas uh, par uh, tirzniecības un asociācijas līguma noslēgšana ar valstīm, kurām nav tāda pati cilvēktiesība interpretācija kā mums, kuras tās eh, viegli pārkāp. Es būtu jāuzņemas eh, globālā cilvēktiesība policista loma un gadījumos, kur mums rīcībā ir efektīvi instrumenti, īpaši sadarbībai ar trešajām valstīm, nepieciešams nodrošināt eh, mūsu kopējo vērtību aizsardzību, un te būtu jāpaliek mūsu augstākajai prioritātei. Paldies! Grācie. Paldies. Paldies. Paldies. Došu vārdu. Pravēras, Zilā kārta jums jau tagad. Vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Il n'est pas bien méchante, euh, ma carte bleue. Nē, nu, es negribu te neko ļaunu jums teikt ar savu zilās kartas palīdzību, bet tad, kad jūs runājat par uh, Eh, reliģisko brīvību, man jums jāsaka, es esmu pilnīgi ateista, agnostiķa, un es vienkārši uzskatu, ka vajadzētu teikt nevis reliģiskā brīvība, bet pārliecības brīvība. Tas, ko jūs pieprasāt attiecībā lūk uz reliģijas brīvību un reliģiskajām tiesībām un tā tālāk, un savukārt pārliecības brīvību, tas, manuprāt, ir kaut kas cits. Parasti šeit parlamentā mēs it kā ignorējam šo daļu pārliecības, daļu pārliecības, kur varbūt ir uh, kaut kas cits. Es jums piekrītu, Proverskungs, jā, lūk, bet tikai lūdzu arī mums, agnostiķiem, ļaujiet paturēt savu pārliecību. Mums ir kaut kāda sava izpratne par garīgām vērtībām tā tālāk, bet šķiet, ka jūs par to un daudz šeit parlamentā reizēm aizmirst. Un man šķiet, ka šī daļa nereti tiek ignorēta. Un tāpēc jāsaka, esmu ļoti, nu, tā, tādas ne, ne, neesmu tik pārliecināta par to, vai var atbalstīt daudz ko, ko man kolēģi šeit tik pārliecinoši saka par reliģisko brīvību. Prego. Sì, adesso sì. Ma... Jā, Provērs kungs saka. Ko es vēlētos redzēt ziņojumā? ir detalizēts ziņojums par visa veida pārkāpumiem pret reliģisko brīvību, ticības brīvību. Lai kāda veida nebūtu šī reliģija, ko cilvēkiem neļauj piekopt, jebkur pasaulē. Es nevēlos šāda veida diskriminējušu ziņojumu, kas ignorētu kaut kādu citu veidu pārliecības vai reliģijas. Nē, Tas būtu ziņojums, kas pamatotos uz faktiem, uz novērojumiem, jo ir tiešām piedzīvot arvien pieaugoši, pieaugoši uzbrukumu skaits pret kristiešiem visā pasaulē. Kristieši arvien biežāk tiek pakļaut ļoti nopietnai vardarbībai, un tas nav pieļaujams. Tāpēc es domāju, ka tā kā šis parlaments individu cilvēktiesību aizsargāšanu uzskata par ārkārtīgi svarīgu, tad parlament, tad viens no šīm tiesībām ir arī tiesības uz reliģiju. Manuprāt, tās ir viens no pamatiesībām. To pamatā ir ētiska rakstura prasības, ne tikai izdzīvošanas nepieciešamība. Tāpēc mums vajadzētu vienotiem spēkiem šīs tiesības aizstāvēt. Tas atbilst šī parlamenta kopējiem mērķiem un nepieciešamību aizsargāt cilvēktiesības tieši tā kā tas nereti tiek teikts, jo galu galā cilvēktiesības ir viens no lielākajiem sasniegumiem šeit, šeit Eiropā un visā pasaulē. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk uz pusotru minūti došu vārdu Dekaizers kundzei lūdzu. Nu, šķiet, ka man vajadzēs doties uz kafēnīcu un ar provērs kungu pasēdēt, padzert kafiju, lai tālāk paspriest par šo jautājumu. Bet tagad pievēršoties Havit kunga ziņojumam, es uzskatu, kas ir vienkārši lielisks. Uh, un e, tāpat laikā, protams, ir iesniegt arī grozījumi. Divus punktus grib pieminēt. Pirmām kārtām geju un lesbiešu aiz, aizsardzība. Nu, tas ir tāds jauns atkal elements, un, diemžēl, šīs grozījums netika pieņems, tas, man liekas, ļoti skumji. Eštons kundze, es vienkārši gribētu jums teikt, ka galu galā visiem ir tiesības, arī gejiem lesbiešiem ir tiesības e, uz, uz partnerattiecībām un tālāk, un šajā jomā jums, Eštons kundze, ļoti liels darbs vēl darāms. Otrs punkts, par pie kā gribētu pievērsties, kam gribētu pievērsties, ir šī jaunā kaimiņattiecība politika. Nu, lūk, vairāk dot tiem, kas vairāk kaut ko izdara, un savukārt liekt atbalstu tiem, kas nedara tik daudz. Nu, mēs, protams, jūs atbalstām, bet tāpat laikām baidāmies, ka šī jaunā politika kaimiņattiecība jomā. Uh, reizēm var neņemt vērā reālos apstākļus konkrētās dalību valstīs, tajās brīžā, šajās valstīs, kur reizēm varbūt ir kaut kāds progress grūts, gūts un tā tālāk. Un tāpēc mēs vēlamies, lai būtu konkrēti operatīvi kriteriji. Vēlamies skaidrus kriterijus, mērāmus kriterijus, kas ļautu attiecīgi demokrātijas progresu konstatēt un to darīt arī cilvēktiesību jomā. Mums ir nepieciešams kaut kas tāds taustāms, mērāms, un tāpēc, domāju, ir ārkārtīgi svarīgi eh, nodrošināt, piemēram, vēlmi mainīties. Un es domāju, ka parlaments savā balsojumā šādu vēlmi arī izrādīs. Grācie. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Tālāk došu vārdu posēlt kungam uz pusotru minūti. Frau prezidenti. Priekšsādātāji. Lēdija Eštona ir taisnība pie šī parlamenta baumu eh, lapas piedara tas, ka kopš eh, ilga laika tiek eh, strādāts pie cilvēku tiesībām. Bet uh, padome ir uzticējusi atbildīt par to jums, Ešlans kundze, un tāpēc šajā diskusijā gribētu pieminēt dažus konkrētus punktus. Kristiešu vajātaš, vajāšana. Protams, ka Dekaizers kundze jums ir taisnība. Mēs iestājāmies par apziņas brīvību un reliģisko brīvību un tā, to skaitā ietilpst arī agnostiķi, tomēr kristieši uh, visā pasaulē tiek uh, vajāti visai īpašā veidā, un Eiropā, kas uh, ir galvenokārt kristīgs kontinents, būtu jāuzstājas kā kristiešu aizstāvi visā pasaulē. Tas ir mūsu pienākums, un mēs nevienu tādējādi neatstājam novārtā. Tomēr es Piekrītu, jā, arī piekrītu tam, ka ir jādara kaut kas homoseksuāli labā, bet arī kristieši ir jāpiemina. Kristieši ir mūsu īpašā mērķa grupa cilvēktiesību politikas kontekstā. Otrakārt, ir nepieciešama vienāda standarta visiem. Mēs nedrīkstam kritizēt tikai mazas valstis, kas pārkāpa cilvēktiesības un lielās tādas kā Ķīna un uh, Krievija likt mīrā. Ir jānosaka vienādi standarti gan mazajām valstīm, uh, Eh, gan lielajām, kaut arī varbūt tādējā tiek apdraudzētas zināmas ekonomiskās intereses. Un trešais, pēdējais punkts ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēktiesības netiktu izmantotas ideoloģijas kontekstā. Es atbalstu visu cilvēku un visu grupu cilvēktiesības, tomēr izmantot eh, ļaunprātīgi cilvēktiesības, lai panākt zināmas sabiedriski politiskus mērķus, apdraud cilvēku tiesības un um, nav šī parlamenta cienīga. Paldies! Um, Posselt, accept... Poselta kungs, vai jūs uh, akceptējat zilo kārtīti? Protams, no Vēgla kunga. Spoštovani, prepričan sem, da bo spoštovani. Uh, Priekšsādātāji, es uh, un Poselta kungs, uh, es esmu absolūti pārliecināts, ka Poselta kungs uh, varēs radoši atbildēt uz manu jautājumu Vai jūs eh, uzskatāt, ka mums Eiropā būs uzticība, ja mēs aizstāvēsim kristiešus visā pasaulē un ar tādu pašu eh, centību un rūpību sakosim līdzi arī citu reliģisko grupu interesēm un aizsardzībai, kas dzīvo Eiropā un Rietumu puslodē. Ir bijuši vairāki gadījumi, kur citu reliģiju pārstāvjus ir eh, skārus, skārušas problēmas, jo eh, tikušas ļaunprātīgi izmantotas uh, viņu reliģiskās jūtas. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, mēs šodien runājam par cilvēktiesībām pasaulē, tātad ārpusēs. Un īpaša problēma tur ir kristiešu vajāšana, bet, protams, ka mums ir jāiestājas arī par visas pasaules musulmaņiem. Un Eh, Serbijā notiekošā musulmaņu diskriminācija, kas ir eh, Eiropas saimnības kandidāta valsts, ir eh, milzīga problēma. Mums ir daudz problēmu un, protams, kā cilvēka cieņa ir neaizskārama. Tas ir attiecināms uz visiem, neatkarīgi no tā, kāda ir, kāda ir viņa uzskati vai realistiskā pārliecība. Grazie, onore. <coughs> Paldies, dodu vārdu Stelo kungam zim minūti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 Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atbalstu šo ziņojumu, es gribētu apsveikt referentu Havard kungu, bet es gribētu pieskarties eh, īpaši diviem jautājumiem šajā ziņojumā. Vispirms par to, cik svarīgi ir saukt pie atbildības tos, kas pārkāp starptautiskās tiesības, par ko jau runāja Barnes Aštona. Un šeit es atbalstu ceturto grozījumu par uh, gazu un okupētajām palestīniešu teritorijām. Kā jau teicu iepriekšējā parlamentā, es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jārīkojas konsekventi. Um, Otrakārt, es gribētu runāt par lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu tiesībām. Es gribētu atbalstīt 7. un 8. grozījumus, kas noteikti pastiprina ziņojumu šajā sakarā. Es gribētu aicināt dzimumu identitāti svītrot no eh, garīgo slimību uzskaitījumu, jo tas ir pilnīgi nepieļaujami eh, ka eh, cilvēkiem ir jāizņem jauna pasa, kurā tiek eh, norādīts, norādīt viņa dzimuma maiņa. Paldies! Grazie! Paldies! Tālāk došu vārdu Mona kundam, kungām uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms es gribētu pateikties Aštons kundzei par to, ko jūs teicāt attiecībā uz patvaļīgo um, rīcību Repsol gadījumā, jo tas ir pretrunā ar tiesiskajiem principiem un starptautiskajām tiesībām. Es atbalstu jūs reakciju šajā gadījumā. Tālāk par Hobbit kunga ziņojumu. Cilvēku tiesības jau Eiropas Savienības dibināšanas līgumā ir norādīts kā svarīgs aspekts Eiropas Savienības ārējo attiecību politikā. Tiesiskums un cilvēku tiesības ir gan Eiropas Savienības viena no pamatvērtībām, gan arī tās dalību valstu viens no vērtības turakmeņiem. Cilvēku tiesības ir universālas un nedalāmas, un cilvēku tiesību uh, aizstāvības pastāvēšana um, nenozīmē iejaukšanos citu li, valstu iekšējās uh, lietās. Ja paraugāmies uz uh, Saharova balvas izveidošana, tad tas liecina par to, ka Eiropas parlaments ir gatavs aktīvi aizstāvēt cilvēku tiesības Un šeit es arī atbalstu to, ka tiktu nozīmēts augstais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos Eiropas Savienībā, jo cilvēktiesības vienmēr ir bijušas un būs aktuāls, un mums vajadzētu varbūt mainīt uh, savu uh, pieeju, jo situācija pasaulē arī mainās, un mums ir jānodrošina, lai cilvēku tiesības tiktu ievērotas visur, un lai tiktu nodrošināta cīņa pilna attieksme pret ikvienu cilvēku visur. Uh, Tas, ko jūs, Aštons kundze, teicāt, un tas, kas ir teikt ziņojumā, vēlreiz apliecina Eiropas Savienības un šī parlamenta uh, vēlmi nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību gan Eiropas Savienību, gan visā pasaulē. Paldies, Papadopulus kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Ārāba pavasaris mm, pierādīja, ka Eiropas Savienībai ir eh, jāmācās eh, nākotnes labā. Mēs nedrīkstam izmantot divējādi standārtus, un tas ir pareizi. Ārējā politikā ir jāpievērš eh, ļoti liela uzmanība cilvēktiesību ievērošanai un demokrātijas standārtu nodrošināšanai trešajās valstīs. Tāpēc mēs nedrīkstam aizvērt acis tādi, ja Eiropas Savienības uh, dalībvalstu vidū ir tādas valstis kā Kipra, uh, kur uh, netiek ievērotas uh, cilvēktiesības okupācijas dēļ. Ir jāraugās, lai cilvēktiesību klauzula tiktu iekļauta tirzniecības nolīgumos ar trešajām valstīm un ir jāparedz sankcijas, ja notiek minoritāšu vai sieviešu diskriminācija. Ja deputāti, arotbiedrība pārstāvji vai žurnālisti tur tiek uh, vajāti Turcijas uh, turku daļām. Ir nepieciešams eh, nodrošināt eh, kultūras un demokrātijas eh, īstenošanu, un Eiropas parlamentam ir jāgādā par caurskatāmību, lai arī starptautiskās organizācijas pievērst uzmanību cilvēktiesību ievērošanai. Paldies! Paldies! Un uh, tagad mēs esam saņēmuši desmit pieteikumus brīvā mikrofona procedūrai mēģināšu dot uh, vārdu visiem, bet uh, gribētu atgādināt, lai jūs izsakāties īsi. Tā tad viena minūte maksimāli dod vārdu pasautkungam, lai atbildētu uz uh, zilo kārtas uzteik, uzdot zilās kārtas jautājumus. Gribēju uzdot Papadopolo kundzei jautājumu, vai jūs gādāsiet par to, lai padomjas prezidentūra, par kuru mēs ļoti priecājamies eh, no Turcijas, eh, daudz skaidrāk prasītu minoritāšu tiesību ievērošanu. Parlaments ir runājis skaidru valodu, un Eštons kundze ir nepieciešams skai, runāt skaidru valodu ar Turciju. Tas jādara gan padomē, gan komisijai, varbūt Papadopolu. Pa Uh, kundze varētu mums palīdzēt šajā jautājumā attiecībā pret Turciju. Mikro.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 okay? Now it's okay? Ok, šķiet viss ir kārtībā. Liels paldies! Protams, kā Kipras republikas nostāja ir pavisam vienkārša. Kiprai nav veto, eh, Kiprai ir veto tiesības pret Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ir jāievēro Ankaras protokols. Ir, uh, jāpārtrauc cilvēktiesību pārkāpumu Kiprā. Katras eh, valsts pienākums ir to ievērot, eh, ja tā vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Un Kiprai ir eh, visas iespējas izmantot savu ietekmi, lai Turcija kļūtu par aiz dalībvalstu, bet pašlaik bomba ir Turcijas pusē. Liels paldies! Sāksim Kedžzai brīvā mikrofona procedūru un vārds eh, vispirms. Eh, Galkundzei. Pēdējā gada laikā Eiropas parlaments ir nodarbojies eh, gada pārskatu par cilvēktiesību situāciju, un tas ir kļuvis ārkārtīgi svarīgs. To ņem vērā gan organizācijas Eiropā, gan ārpus Eiropas, arī trešajās valstīs. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīga šī ziņojuma kvalitāte. Uh, Gribēju apsveikt kolēģi, kurš ir sagatavojis izcilu ziņojumu un uh, kurš ir pelnījis uzmanību ņemot vērā to, ko teica augstā pārstāve, jā, ir eh, svarīgi skaisti vārdi, bet ir eh, nepieciešami arī darbi. Ir nepieciešams palielināt finansējumu atbalstam, kas varētu uh, konkrēti ietekmēt eh, tos cilvēkus, eh, kuru eh, tiesības tiek mīdītas kājām. Gribēju vērst jūs uzmanību uz to, ka ir etniskās minoritātes un bērni, tātad minoritātes, kas piedēr reliģiozajām minoritātēm un uh, cieši visvairāk. Liels paldies, Matēra. Viena minūte. Uh, Liels paldies, dārgie kolēģi! Šis ziņojums ir ikgadējs ziņojums, kas ir ļoti svārīgs cilvēktiesību situācijas novērtēšanā pasaulē. Es aizstāvu kritisku pieeju, bet varbūt mums vajadzētu izvēlēties konstruktīvu pieeju, stiprinot cilvēktiesību un sieviešu tiesību politiku jo zinām, ka praksē sievietes ļoti bieži ir vāja un neaizsargāta minoritāte. Nākas konstatēt, ka sievietes bieži ir ģimenes balsts, un tāpēc es vajadzētu sadarboties ar starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu finansējumu, piemēram, uh, tādu kā ANO Tresta fonds, kas uh, ir paredzēts, uh, lai finansētu aktivitātes vārdarbības apkarošanai pret sievietēm. Tam būtu jāatbalsta attiecīgas organizācijas, un tāpēc es uh, atbalstu Eštons kundzi. Dariet arī kaut ko uh, šo abu itāļu vārdā. Silvestri kungs, lūdzu. Liels paldies! Protams, ka šis ziņojums eh, varētu eh, tikt raksturots dažādi, bet eh, runājot par tiesībām, kas tiek pārkāptas, reliģisko diskrimināciju, selektīviem abortiem un tā tālāk. Bet ir viena kategorija, kas Eiropā ir absolūti priekšplānā. Es uh, runājām, ar kādu, mēs runājām ar kādu kolēģi par deklarāciju, lai atbalstītu neaizsargātās eh, dzīvības. Eh, ļoti bieži eh, sievietes izvēlas abortus un šiem bērniem pat nav izvēles iespēja piedzimst. Parlaments ir bloķējis šo tēmu un par to it kā nedrīkst runāt, bet domāju, ka Eiropai vajadzētu paraudzīties pašai uz sevi šajā jautājumā, uz tiesībām piedzimt arī šādiem uh, bērniem ir tiesības piedzimt. Kukana kungs, lūdzu. Paldies! Es gribētu apsveikt uh, Havitu kungu par labi paveikto darbu un izcilo sadarbību ar kolēģiem, kā rezultātā mums ir labs ziņojums. Cilvēktiesību jautājumi jau sen ir bijuši mūsu diskusiju centrā, un mēs mutiski esam vienojušies, ka cilvēktiesības un demokrātija ir Eiropas Savienības iekšējās un ārējās politikas stūrakmeņi. Tieši tādēļ ikgadējā ziņojumā ir atvēlēta īpaša liela daļa, lai sasaistītu šos divus elementus. Iepriekšējos ja gados gūtās mācības vēlreiz apliecina, ka tikai konsekventi e, pieejot demokratizācijas un cilvēktiesību aizsardzības procesiem Eiropas Savienība var izmainīt e, savu ārējās rīcības politiku. Un man ir prieks, ka e, mēs esam ieņēmuši vienā nostāju attiecībā uz nāvis sodu piemērošanu gribētu aicināt augsto pārstāvs kundzi izmantot visus instrumentus tās rīcībā, lai piespiest tās valstis, kuras joprojām um, piemēro nāvis sodus, uh, pasludinātu nāvis sodu moratoriju, kā piemēram Baltkrievija. Paldies, Bazesku kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mums nepieciešams efektīvi veicināt cilvēktiesības visā pasaulē, un tāpēc ir nepieciešama pavisam konkrēta pasākumu mēra, un tieši tāpēc es atbalstu priekšlikumu 8. panti ietvaros, kur tiek runāts par skaidru kritēriju noteikšanu, lai varētu konstatēt, vai ir noticis progress. Gribu tāpat arī vērst jūsu uzmanību uz to situāciju, uz to cilvēku situāciju, kas atrodas, kas dzīvo sas, iesaldēto konfliktu zonās. Arī viņu tiesības ir jāaizsargā, un tāpēc es gribētu augsto pārtē, pārstāvu lūgt piešķirt īpašu atbalstu cilvēkiem tieši šādās eh, teritorijās. Turklāt te grumāju tieši par Piedņestras uh, reģionu. Pirms pāris dienām piedzīvojam atkal jaunus incidentus robežu kontrolas posteņos. Uh, Un nedrīkstam pieļaut cilvēktiesību pārkāpumus, pamatiesību pārkāpumus šeit, Eiropas Sanības iekšienē. Tāpēc pieprasa, lai komisija un padomu pieņem stingrus mērus pret visa veida ksenofobiskiem pasākumiem un ekstremistiem gan Nīderlandē, gan Beļģijā, kā to piedzīvojām nesen. Grācie, onore. Paldies. Paldies, tālāk došu vārdu Cikau kundzei. Paldies! priekšstādā. Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībai atspoguļo Eiropas Savienības vēlmi veicināt un atbalstīt demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē, atbalstot pilsonisko sabiedrību un institūcijas, kas saistīts ar cilvēktiesību institūcijām visā pasaulē. 2014. un 2020. gada laika periodam paredzēts finansējums 1,4 miljārdu eiro apmērā, salīdzinājumā ar 1,1 miljārdu iepriekšējiem laika posmam. Es tāpat gribu runāt arī par tehnoloģijām, jaunajām informācijas sistēmām, kas ļauj veicināt cilvēktiesības visā pasaulē. Mums vajadzētu aizsargāt šāda veida pre preses un sociālo mēdīju neatkarību, atbildību atbalstīt žurnālistus un arī blogerus. Mums nepieciešams nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai un komunikācijai un um, bez cenzūras informācijai internetā nepieciešams jānodrošināt. Tāpat arī iespējas risināt konfliktu šāda veida situācijās. Paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Uh, pani... Paldies, priekšsēdētājs Kolons. Aštons kundz, targie kolēģi, es eh, gribētu apsveikt eh, Hovitu kungu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Gribētu norādīt, ka runājot par cilvēku tiesībām globālā mērogā un sasaistot to ar Eiropas Savienības eh, politiku, mums vajadzētu runāt arī par sociālajām tiesībām. Sociālās tiesības tiek uzskatītas eh, par mūsu pilsoņu vienu no pamatiesībām, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai iestrādātu šo aspektu arī ziņojumā par cilvēktiesībām. Mūsdienās, kad piedzīvojam krīzi un ir liels bezdarbs, uh, kad eh, mums ir gan legālie, gan nelegālie imigranti, kas nonāk Eiropas Savienības teritorijā sociālo problēmu, problēmu dēļ savās valstīs, mums būtu jāpievērš lielāku uzmanību sociālajām tiesībām, un tas atbilstoši būtu jāatspogļo arī Eiropas Savienības rīcību politikās. Paldies! Paldies! Vaigler kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, priekšsādātāji. Ir eh, kaut arī Hauta kunga ziņojums ir izcils, tajā nav iespējams iekļaut absolūti visus cilvēktiesību pārkāpumus un eh, visus gadījumus, visas problēmas. Domāju, ka ir nepieciešams norādīt eh, konkrētu pārkāpumu, kas gadu desmitiem ilgi notiek Rietum Sahārā dzīves apstākļi bēgļu nometnēs nav pieņemami, nav pieņemams ar dzīves apstākļi. Domāju, ka ir nepieciešams identificēt šo problēmu un šeit eh, tiešām ir nepieciešams politisks risinājums. Eštāns kundze, es gribēju norādīt, ka 83 uh, eh, rietumsahāras politiskie ieslodzītie ir Mārokas cietumos un um, drošības padomē notiks tā, de, diskusija par minūrso situāciju uzskatu, ka mums ir jāuzrauga situācija uh, šajā reģionā un uh, jāmaina tā. Jā, Tēms Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā pašā telpā pavisam nesen mēs runājām par jugru situāciju Ķīnā. Un es gribētu atgādināt, ka mēs pieprasījām komisijai darīt visu, lai aizstāvētu cilvēku tiesības šajā Ķīnas daļā. Tika doti solījumi, bet būtu svarīgi, lai komisija arī kaut ko reāli darītu. Mēs gribētu zināt, ko augstā pārstāve ir darījusi šīs situācijas sakarā Ķīnā. vai mēs, eh, vai tur ir kāds progress panākts vai nē. Grācija. Paldies. Un tagad došu vārdu Lokbīlers kundzei. Tentin, siekieti, frahoja fosi. Priekšsādātāji, dārgie kolēģi, augstā pārstāve. Šis uh, cilvēktiesību ziņojums uh, ir ļoti labs, aptverošs ziņojums, uh, par kuru mēs cerams uh, atbalstīsim balsojumā vēl šonadēļ, ņemot vērā domstarpības, kas mums ir parlamentā attiecībā uz prasībām par cilvēktiesību pārkāpumu atklāšanu un risināšanu, piemēram, par cilvēku nolaupīšanu, par slepeniem cietumiem Eiropā. Mums ir eh, jāatrisina, ja mēs to nedarīsim, tad mēs zaudēsim uzticību un attiecīgi mums būtu jārunā par uh, vairāku dalību valstu iesaistīšanos šajos uh, pārkāpumos. Mēs pagājušajā nedēļā rīkojam par to visaptvarošu uzklausīšanos, un tāpēc aicinātu kolēģus, kas vēl nav pilnībā noformulējuši savu viedokli, balsot pār šādu politiku, lai nākotnē būtu iespējams izvairīties no šādiem noziegumiem. Paldies! Grācio! Paldies! Lunačeka kungs lūdzu! <laughs> Paldies priekšsādātājs kundze un paldies arī Aštons kundzei par to, ko jūs teicāt par šo ziņojumu. Es gribētu pateikties Hovit kungām par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Gribētu runāt par vienu jautājumu. Uh, Uh, pā, tas ir par pilsoniskās sabiedrības konsultatīvo mehānismu izveidošanu attiecībā uz visiem instrumentiem, kas mums ir. Bet es gribētu šeit runāt par diviem grozījumiem, kurus mēs uh, piedāvāsim balsošanai rīt atkal 7. un 8. grozījumu. Un te e, iet runā par LGBT cilvēku tiesībām visā pasaulē. Es esmu redzējis tik daudz šos cilvēkus visā pasaulē, kuriem ir bail atklāt uh, savu seksuālo orientāciju gan sabiedrībā, gan darbā, gan arī ģimenēs. Un es gribētu aicināt uh, kolēģus parlamentā, kuri balsoja pret šiem grozījumiem, rīt balsot pār, jo Te iet runa par mūsu pamatiesībām, te iet runa par Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, kurā ir skaidri noteikts, eh, ka mēs nedrīkstām eh, rīkoties diskriminējoši. Tā kā lūdzu balsojiet par 7. un 8. grozījumiem un atbalstiet to, ko dara Lēdija Aštona un viņas kolēģi, lai LGBT cilvēki varētu dzīvot bez bailēm šajā pasaulē. Paldies! Grācie! Liels paldies, saka priekšādātāja tālāk Mirandas kungs. Grācies, prezidentā! Kundze! Paldies priekšādātāji! Eštons kundze. Jūs ļoti skaidri runājāt par to, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz Repsolu situāciju Argentīnā un akciju nacionalizēšanu šai valstī. Un es domāju, ka augstai pārstāvēji vajadzētu ar tieši tādu pašu enerģiju aizstāvēt arī cilvēktiesības visā pasaulē. Ir tīpaši 15 kurdus, kas šobrīd ir pieteikuši bada streiku šeit, Strasbūrā. Ar tādu pašu enerģiju jums vajadzētu pievērsties arī Rietumsakārs okupētajām teritorijai, tāpat arī Palestīnas okupētajai teritorijai un visām citām teritorijām pasaulē, kur notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Ir jādara viss iespējamais, lai visu šīs situācijas labotu un mainītu. Havita kunga ziņojums lielisks. Tas ļoti labi apskatīs visu veidu jautājumus, kas saistīti ar NVO un cilvēku tiesību atspoguļojumu tirzniecības nolīgumu sarunās un uh, to ievērošanu arī attiecībā uz konkrētiem citiem. Tāpēc atbalstīšu viņu visos šajos punktos. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Eiropas Savienība, protams, prediķo cilvēktiesību jomā visai citai pasaulē, bet tāpat laikā tās pārkāpj katru dienu, katrā dalību valstī cilvēku tiesības, taču Gogolā ietilpst universālā deklarācijā, nu, piemēram, drošību uz sociālo dro, drošību, nodrošinājumu uz veselības aprūpu, brīvu izglītību. Šīs cilvēktiesības un citas tiesības šobrīd tiek burtiski apdraudētas, jo visas šīs agresijas, jeb taupības pasākumi, kā tie tagad tiek saukt, vērš tieši pret šīm niecēm. Un tas ir aktuāli ne tikai Portugālē, tas aktuāli visā. Eiropas Savienībā Eiropas Savienība it kā vēlas tiešām sprediķot demokrātijas jomā, bet tad tai skaidri un gaiši jāpasaka, ko tā saprot ar demokrātiju, ja tāpat laikā tā ignorē tautas gribu kas eh, pilnīgi noteikti pieprasa pavisam pamata demokrātijas principus. Un ir pilnīgi skaidrs kļūst tas, ka cilvēktiesības arvien vairāk tiek izmantos kā aizbildinājums ārējai interferencei un iejaukšanās nepieciešamajai vai citās valsts, citu valstu darbībā, neizmanto, neievērojot ANO hartu, bet ir jāizmanto restriktīvu pieeju un nedrīkst cilvēktiesības izmantot kā šāda veida instrumentu. Paldies, saka priekšādētāji. Eštons kundze, tagad jums vārds. Liels paldies, priekšsādātāji! Godātai deputāti, jūs pieminējāt ārkārtīgi daudz jautājumus. Tas liecina par to, cik ārkārtīgi universāls ir cilvēktiesības un ir ļoti daudz punkti, kas eh, ir aktuāli, un no tiem pieminēšu, diemžēl, tikai dažus. Pirmām kārtām teikšu, kā ārkārtīgi priecos, ka Siņikovs un Badrenko kundzes kun, kun, ir atgad, atla, izlaistas no, izlaist no cietuma Baltkrievijā. Un es ceru, ka līdzīga veida darbība turpināsies un Baltkrievija šādā veidā rīkosies arī tālāk. Un tas parāda, parāda ka Eiropas Savienība ir kaut ko spējusi ietekmēt. Tas parāda, cik svarīgi ir būt izšķirīgiem, izlēmīgiem Un tas parāda arī to, ka ārkārtīgi svarīgi ir stāvēt plecu pie pleca dalību valstīm. Deputāta tāpat pieminēja arī to, cik ārkārtīgi svarīgi ir reliģijas brīvība, pārliecības brīvība, spēja pielūgt to dievu, ko jūs vēlaties, vai nu, gluži otrādi būt neticīgiem. Visas šīs jūs pieminētās bažas pilnīgi noteikti ir svarīgas, un Pilnīgi noteikti tas ir arī daļa no mūsu darba cilvēktiesību jomā, tāpēc mēs eh, savā sagatavojumā igadējā ziņojumā īpašu nodaļu sadaļu veltīsim tieši šiem jautājumiem cilvēktiesības jautājumiem un pārliecināsiesimies, ka šis jautājums tur tiek atbilstīgi uztverts. Daudz šeit runāja, piemēram, par situāciju Eģiptē, jā, un arī šajā kontekstā mēs pilnīgi noteikti ļoti uzmanīgi sakosim notikumiem un to attīstībai Eģiptē. Un tad šķiet Donska kungs bija tas, kas teica, uh, ka nepieciešama, ka viņš runāja par to, ka tā nu, pamatīgi un it kā slēpti tiek iedragātas cilvēktiesības. Jā, tā ir taisnība. Nerad, tas nenotiek tādā acīm redzamā veidā, nu, piemēram, atceļot nāves sodu vai kaut kas tam līdzīgs. Es zinu, ka jūs jau zināt, ka, man, ka es uzskatu nāves sodu atcelšanu par ārkārtīgi svarīgu mūsu darba mērķi, bet ir veidi, kā ietekmēt cilvēktiesības, neļaut cilvēkiem īstenot viņu tiesības tādā slēptā veidā. Un arī šas, šāda veida situācijas ir ļoti uzmanīgi jau, jā, jāuzrauga. Nedrīkst mazināties cieņa pret cilvēkiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tārškungs, jums gribētu teikt, ka mana vēsts Argentīnai nekādā veidā nav saistīta ar šīm konkrētajām debatēm. Es izteicu šo paziņojumu tikai tāpēc, ka to man lūdzu Salafrankas kungs pirms šīs debatas aizsākās. Un nevar būt šeit rīt, kad jūs par to debatēsiet. Es eh, pilnīgi esmu informēta par traģisko situāciju vienajā Bisau. Un pirms apvērsuma Pagājušā ceturtdienā es jau nācu klajā ar paziņojumu un teicu, ka, teicu, ka mēs mudinām ievērot leģitīmo valdību, tās autoritāti, un tie, kas ir ievietot cietumā apvērsuma rezultātā, ir jāizlaiž, un mēs pilnīgi noteikti šo vēstu nodevām. Protams, ka mēs arī meklējam veidus tam, kā turpināt nodrošināt tieši atbalstu tieši iedzīvotājiem šai valstī, bet mēs pilnīgi noteikti neatbalstīsim šādu neleģitīmu valdību un tāpēc lūdzu nedomājiet, ka es mēģināju šos divus jautājumus, tātad eh, Argentīnas eh, uzņēmumu jautājumu sasaistīt ar šo, nē, tas bija kā atsevišķs punkts. Piekrītu tam, ka deputāti ir ļoti tieši izteikušies par to, ka tie vēlas īpašo pārstāvu, un kā jau jūs zināt, tad mēs esam saņēmuši mandātu šādas personas iecelšanai, šobrīd meklējam kandidātus, meklējam ļoti godīgus, spēcīgus personības, kas eh, varētu uzņemties šo ļoti svarīgo lomu, un šim cilvēkam pilnīgi noteikti, protams, jāvējies no nu, labas attiecības arī ar jums, ar parlamentu, un es ceru tāpēc, ka, tāpēc, ka šo jautājumu varēsim turpināt apspriest. Priecājos arī redzēt, ka ļoti daudz pieminēja jautājumus, kas saistīti ar sieviešu tiesībām, un to, cik ārkārtīgi svarīgi turpināt nodrošināt atbalstu sievietēm, tīpaši tām sievietēm, kas atrodas ārkārt, ārkārtīgi apstākļos, kas tiek pazemots, par kurām tiek īstenot vardarbību. Un e, tas notiek tāpēc, ka viņu valstīs ir traģiska mm, situācija ekonomikas vai citās jomās. Sievietes ir tās, kas ir svarīga sabiedrības daļa, tā, bag, tās bagātina sabiedrību gan sociāli, gan ekonomiski, gan politiski un var ļoti daudz ko dot valsts attīstībā. Šīs piespiedu laulību jautājums ir kaut kas tāds, kas ietekmē, diemžēl, ļoti daudzas valstis. Kad es biju e, cilvēktiesību ministra savā valstī, es strādāju pie tiesību aktiem, kas vērsās pret piespiedu laulībām. Tas tiešām ir kaut kas tāds, kas jāuztver ļoti nopietni jebkur. Lutfords kundze, es ar jums jau esmu runājusi un teicu, ka skatīšu šo jautājumu, bet jūs jau zinat, ka esmu ļoti nobi, nobežījušies par nāves sodu izmantošanu. It īpaši, kā jau jums iepriekš teicu, šīs te simts eh, nāves sodu izpildītie gadījumi Irānā esmu tāpat arī jums eh, par Ašapas nomedu Stevenson kungs, kas jūs runājāt, arī es jā, arī šeit jūs pilnībā atbalstu. Un man ir vajadzīga šeit dalībvalstu palīdzība, tāpat arī Eiropas humanitā, humano eh, aktīvistu atbalstu. Un es domāju, kopīgiem spēkiem mums situācija varēs izdos, iz, uzlabot. Bet tāpat, protams, jānodrošina arī finansiālais atbalsts un ceru, ka var paļauties uz jūs kā parlamentu atbalstu šajā ziņā, un jūs jau zināt, kas nobežīsies par šo jautājumu, un pie šī jautājuma pilnīgi noteikti strādājam. Par Dienvidāfriku runājot, esam vienojušies uzsākt cilvēktiesību dialogu ar Dienvidāfriku, lai šo jautājumu un arī virkni citu varētu pieminēt. Piekrītu arī tam, ko teica Gomešs kundze, uh, par to, ka svarīgi tikties ar cilvēktiesību aktīvistiem. Es to cenšos darīt katrā valstī, uz kur dodos, tā, lai viņus uzklausītu un lai uzzinātu par situāciju uz vietas šajās valstīs, par to, kāda ir reālā dzīve, ar ko tie sastopas ikdienas. Un, protams, pilnībā atbalstu arī geju, lesbiešu, transseksuāļu tiesības, un tām jābūt pilnībā atspoguļotām it visā, ko mēs darām. Cilvēktiesības ir universāls par to, kā strādājam ar dažādām valstīm. Esmu par to runājusi ļoti daudz, par to, cik dažādos veidos varam iesaistīties vai gluži otrādi izolēt valstis. Cilvēktiesības ir viens no indikatoriem, kas eh, nosaka, kā mēs ar konkrētu valsts sadarbojamies. Eh, godātie deputāti, jūs jau zinat, ka mēs bieži vien cenšamies sadarbot ar iedzīvotājiem valstīs, apējot varas iestādes tā, lai atbalstītu viņus, tāpat laikā cenšoties izolo, izolēt eh, varas iestādes un valdību un izdarīt uz tām spiedienu. Mēs nevēlamies nekādā gadījumā pamest viņu iedzīvotājus pašus uh, uh, pilnīgā izmisumā. Uh, Un e, katrā ziņā ir ļoti daudz dažādu veidu, kā mēs varam valsti sadarboties, izolējot valdību vai nē, bet katrā gadījumā mums ir jāpārliecinās, ka šāds spiediens tiek izdarīts. Un visbeidzot, par tādu birokrātiskāku niansu runājot šie kriteriji, par jūs vecājāt, kā mēs tad tālāk izstrādāsim metodoloģiju atbalstu sniegšanai. Mēs vēlamies, protams, sasniegt to mērīt, kā jau deputāti norādīja. Protams, uz to vēl tikai ejam, bet ir izstādāts zināms plāns par to, kā to darīt. Un visbeidzot, gribu teikt paldies vēlreiz Havita kungam par viņu paveikto darbu pie šī ārkārtīgi svarīgā ziņojuma. Es zinu, ka jūs pat esat dziļi pārliecināts un cilvēktiesība aktīvists un saku par to jums milzīgu paldies. Grazie, baronesa, la parola. Paldies, baronesei, un tagad došu vārdu uz divām minūtēm Havita kungam. Vispirms gribētu pateikties pārnesēji Aštaunēji par uh, to, ko viņa teica attiecībā uz Eiropas saimnības um, īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos un par viņas vēlmi iesaistīt parlamentu uh, starp institucionālas deklarācijas sagatavošanā, kad atbalstu to, ko viņa teica par piespiedu laulību um, um, nepieļaušanu un par uh, nāves uh, soda atcelšanu. Es eh, gribētu vēlreiz pateikties eh, par tiem komplimentiem, kas eh, izskanēja no maniem kolēģiem, no ēnu referentiem un par atbalstu tam, ka cilvēktiesību jautājumi tiktu integrēti arī Eiropas Savienības tirniecības politikā, tāpat Broka kunga, Matēra Kukens kunga un Kalkuns teiktais uh, apliecina to, ka mēs varam panākt vienošanos arī dažādu politisko partiju starpā par šiem jautājumiem. Uh, tālāk Latvards kungs teiktais uh, par pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai ir apspriests gan šajā parlamentā, gan arī Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā, un tas uh, Diemžēl uh, viņas uh, partija atkārtoti um, aizbildinās ar konservatīvās partijas nostāju, un es ļoti ceru, ka apvienotās karalists valdības nostāja šīs nedēļas beigās mainīsies. Tālāk par dubultajiem standartiem cilvēku tiesību jomā es piekrītu šiem komentāriem, un uh, es domāju, ka um, Klēskungs, kurš runāja par um, balto. Um, lauksaimnieku nogalināšana Dienvidāfrikā. Es domāju, ka šeit varētu runāt gan par uh, balto, gan arī melnādaino cilvēku slepkavībām. Tas būtu tikai uh, taisnīgāk tālāk uh, par kristiešu. Um, par varmācību pret kristiešu minoritāti, es domāju, ka mums būtu jā, jācīnās pret to ir uh, visur un uh, vienmēr, un tas nav nekas unikāls, ko būtu radījis uh, arābu pavasars tālāk uh, par uh, homoseksualitātes uh, klasificēšanu kā slimību. Es ceru, ka jūs balsosiet par 7. un 8. grozījumiem, kas to nepieļautu, un tāpat, kas attiecās uz iedzimto cilvēku tiesībām, es ceru, ka jūs atbalstīsiet man mutisko grozījumu. Un ja Aštons kundzes aritmētika ir pareiz, tad es uh, esmu sagatavojis jau 28. Uh, igadējo parlamenta ziņojumu par cilvēktiesību jautājumiem. Es esmu pateicīgs par man doto šo privilēģiju. Paldies! Grācija! Paldies! Diskusijas beigšās balsojums būs rīt pulkstens pusdivpadsmitos. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir eh, vice, komisijas vice eh,